tas tiek svītrots no darba dienas kārtības, vai ir kādas piezīmes? Nē, piezīmi nav, tad šīs izmaiņas ir pieņemts. Nākošais darba kārtības uh, punkts ir vice, komisijas vicepriekšsēdētājs uh, paziņojums par uh, situāciju uh, Ēģiptē. E Tas ir Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums. Mēs uh, šajās diskusijās neizmantosim ne brīvā mikrofona procedūru, ne zilās kartas procedūru. Kā pirmā padoms uh, vārdā Kā pirmais padoms vārdā uzkā, uzstāsies Aleš eh, Kevičus eh, kungs. Acīm redzot, viņš ar, uzstāsies eh, arī vicepriekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, cienījamie deputāti. Pat tagad, kad mēs runājam, uh, Ēģiptē, Ēģiptes galvaspilsētā izvēršas dramatiski nos, not, notikumi. Un šis ir tas brīdis, kad mums visiem šajā parlamentā ir jāaicina puses atturēties no vardarbības, lai neizvērt novērstu vardarbības eskalāciju un meklētu eh, risinājumu balstoties uz dialogu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, šis brīdis ir kritisks. Un arī uh, eh, ASV uh, eh, vajadzētu sūtīt līdzīgu vēstījumu atbalstot demokrātisku risinājumu. Uh, Eh, tikai demokrātisks process, kas eh, var risināt, atrisināt eh, šo krīzi. Augstā pārstāve vicepriekšsēdētāja Eštone šorīt ir aicinājusi visas puses ievērot demokrātijas princips un meklēt politisku risinājumu atturoties no vardarbības, kā augstā pārstāve ir uzsvērusi kopš arā pavasara sākuma dziļa demokrātija nozīmē tikai, nenozīmē tikai vērēšanas un vairākumu. Tas nozīmē arī aktīvu pilsonisko sabiedrību, tiesu vāru, cilvēku tiesību un pamata brīvību ievērošanu, ieskaitot vārdu brīvību un kompromisu panākšana ar iedzīvotājiem tā, lai tiktu uzklausīti visi iedzīvotāji, ne tikai vairākums, ir būtībā šāds demokrātijas pamatā. Un mēs redzam dziļas bāžas, eh, mēs ar dziļām bažām vērojam, ka eh, arvien vairāk cilvēku tiek ievainot un nogalināti demonstrācijās, tas kļūst arvien vardarbīgākas un arī seksuāla vardarbība pret eh, sieviešu kārtas protestētājiem arī rāda milzīgas bāžas. Augstā pārstāv pagājušā nedēļa bija Eģiptē un apspriedās ar eh, Eģiptes prezidentu un arī ar opozīciju ar šo skaidro vēstījumu un mēs jau no sākuma sacījām, ka revolūcija pieder uh, Ēģiptes uh, iedzīvotājiem un politiskajiem spēkiem, un ir jāņem vērā visu Ēģiptiešu intereses eh, caur kompromisu un dialogu. Un mēs tiešām uh, censīsimies panākt, lai Ēģiptiešu balstis uh, tiktu uzklausītas. Uh, jo, diemžēl, pastāv risks, ka sabiedrība varētu uh, polarizēties. Kā mēs vērojam, miljoniem cilvēku uh, ielās aicina uh, uz priekšlaicīgām vēlēšanām un uh, prezidenta atkāpšanos. Un arī provinču centros ir <clears throat> notiek nemieri. Mūsīs no uh, ir demokrātiski ievēlēts prezidents un pārstāv musulmaņu brālību. Eh, viņš eh, apsolīja aizsargāt demokrātiju, ko, protams, Eiropas Savienība un citi demokrātiskie spēki pasaulē apsveica. Un uh, viņš bija atbildīgs arī par uh, civilās varas pārņemšanu no militāristiem. Bernardino Leons pavadīja mēnešiem veidojot politiskās pozīcijas un mēģinot atrast vienotu viedokli un vienošanos par virkni jautājumos. Ir skaidrs, ka Eģiptei ir ekonomiski un politiski izaicinājumi, un viņi vienojās, ka nepieciešamība sarunāties savā starpā taču likās, ka viņiem tas nav izdevies. Un, diemžēl, valdības eh, pārkārtošana netika veikta tā, kā eh, to vēlējās vairums eģiptiešu. Diemžēl eh, nevienmēr tiek respektētas arī cilvēku tiesības. 43 ārvalstu NVO Eh, aktīvistu ieslodzīšana ir ļoti eh, uztraucošs fakts, to atzīmē arī Ketrīna Eštona Eģipta apmeklējuma laikā. Eģiptes pārstāvi ir eh, bijuši Eģiptē un cilvēktiesību respektēšana tika uzsvērta kā viens no svarīgākajiem aspektiem uh, un arī likuma pieņemšana par uh, vēršanos pret vardarbību pret sievietēm. Un uh, runājot par likuma projekta uh, analīzi, tad uh, eh, virkni no ieteikumiem to grozīt tika ņemtas vērā. Un arī e, nacionālā kopiena e, bija gatava risināt e, neatrisinātos jautājumus. Un vēl e, ir tā tad runa arī par šiem te ieslodzītajiem. Eģiptieši atzina, ka viņi atradīs attiecīgā laikā risinājumu. Un politiskais e, strupceļš daudzās jomās ir izraisījušos masu procesus protestus, ka, eh, kas liecina par to, ka daudzi eģiptieši runā, dzīvo sliktāk, kā dzīvoja pirms 2011. gada. Un uh, eh, ir eh, diemžēl reformas tiek atliktas, publiskie pakalpojumi arvien pasliktinās, trūks degvielas, trūks citu energonesēju. Mēs atbalstām eh, eģiptiešu eh, centienus panākt demokrātisku eh, pārkārtošanos, bet Ēģiptei ir jāpalīdz Eiropas Savienībai pašiem sev palīdzēt. Un ekonomiskā situācijas uzlabošanās, turistu atgriešanās ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un lai varētu visi starptautiskie donori, ieskaitot ES, eh, pildīt savus pienākumus un solījumus, tad eh, Ēģiptei ir jāizpilda savi mājas darbi. Un šeit es arī apstāšos, un kā es jau sākumā teicu, situācija Ēģiptē attīstās ļoti dramatiski. un šis ir tas brīdis visiem aicināt puses izvairīties no eh, sasprindzinājuma pieauguma un vardarbības. Nu Paldies Leškevičs kungam. Un tagad eh, runātāju politisko grupu vārdā. Pirmais trīs minūtes runās EPP grupas vārdā Sala Frankas kungs. Paldies priekšsēdi vice ministra kungs, komisijas eh, vice priekšsēdes kundas pārstāv, dāmas un kungi. Mēs ikdienas saņemam mulsinošas ziņas par notikumiem Eģiptē ap prezidentu Mursī. Mēs dzirdam, ka uh, varas iestādes nesen ir iejaukšās laukumā, kur notiek protesti, notiek vārdarbība, cilvēku zīdība, dzīvības tiek zaudētas, valstī ir dziļa sociāla ekonomiskā krīze. Priekšsēd no politisks un sociāls un ekonomisks perspektīvas Ēģipte sabrūk. Kādu vēstījumu mēs Eiropas parlamentā varam šajos apstākļos raidīt? Pirmkārt, mums ir jāicina uz mieru, dialogu un mēģinājumiem situāciju pārvarēt, grūtības pārvarēt. Otrkārt, cilvēku balsīs jāieklausās dialoga ceļā. Ir jābūt konsensa risinājumam, kā rezultātā būtu konstitūcija, kas atspoguļo cilvēku tiesības, varas dalīšanu, tiesiskumu, tiesvaru un jānotur brīvas demokrātiskas vēlēšanas, kas respektētu minoritāšu tiesības. Un mums ir arī ceļakārte, kā to sasniegt. Vienotības valdība, kas varētu konstitūcijas reformu uzsākt un iespējami drīzākā laikā noturēt vēlēšanas. Eģipte ir liela valsts, simbols arābu pasaulē, svarīgs partneris tuvo austrumu mieru procesā. Notikumi Eģiptē ļoti ietekmēs arī situācijas attīstību Sīrijā. Tādēļ mēs šo valstu nevaram pamest savā vaļā. Jā, Eģiptē būs jārod pašai savs ceļš ārā no krīzes, taču Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai arī turpmāk sniegt atbalstu šai valstī un aizstāvēt tos, kas uh, aizstāv mieru, dialogu un izlīgumu šajā lielajā valstī. Paldies, Sala Frankas kungs, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā arī trīs minūtes runājas Dika Aizers kundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāja kungs. Spēka izrādīšana ir jau sākusies saduras uh, armijas un uh, valdības uh, spēki, valdības, ko vada Mursi. Un es atgādināšu uh, mūsu atbalstu Eģiptes iedzīvotājiem, kuri 2011. gadā cīnījās, lai uh, būtu vairāk brīvības, uh, cieņas un uh, arī ekonomiskas labklājības. Jā, prezidents Morsī tika, Morsī tika ievēlēts uh, demokrātiski, tās bija leģitīmas vēlēšanas, bet viņš nespēja uh, Ēģiptes uh, iedzīvotājiem dot to, ko viņi sagaidīja. Bet nu, tas nav uh, risinājums armijas uh, valsts apmērsums. Uh, Rāzde un televīzija ir uh, okupētas un uh, pilsētas ielā ir tanki, bet es atgādināšu miera un pārejas procesa leģitimitāti. Es gribētu. Es atgādinu arī, ka uh, Mursī tika leģitīmi ievēlēts, viņa darbība bija neveiksmīga, jā. Ekonomiski uh, daudz kas uh, neveicās darbvietas netika radītas, tekstila rūpniecība neattīstījās ātri, Eģiptes dzīves līmeņa pasliktināšana tā tālāk un tā tālāk. Un netika saņemta arī um, atbalsta maksājuma un uh, aizdevuma no uh, uh, monetārā fonda, bet cilvēktiesības un referendums uh, tika rīkots. Uh, Un atcerieties, ko mēs visi teicām par uh, garantijām un par konstitūciju. Un no mūsu puses mēs uh, aizvien uh, teicām, ka trūkumi cilvēktiesību jautājumos ir ārkārtīgi satraucoši. Nākotnes šodien, jā, jāsaka, ka Eh, tas ir Nacionālās vienotības eh, valdības jautājums, bet arī ir jābūt citām vēlēšanām un eh, tautai jālemj, bet arī 2011. gada solījumiem par demokrātiju un par cilvēktiesībām jāsaglabā un jātur. Nebūs uh, demokrātisks pārējais, ja to neievēros Eģiptē. Uh, Eštons kundze, kurai bija ļoti labas attiecības ar Ēģiptes valdību, mēs cerējām pagājušā gada novembrī, nu vismaz viņa bija redzama fotografējā ar Mursī kungu un Klintons kundze. Mēs gribētu, lai Eštons kundze izmanto šīs labas attiecības, lai būtu galvenais vidutājs. Es gribu teikt, ka nu, pietiek, ka Eiropas Savienība, kas tik daudz dara, lai Arābu valstīs būtu uh, demokrātiskā pāreja vairs nav redzama un nav redzama, piemēram, arī fotografijās par risinājumu meklēšanu. Tam ir jāmainās. Paldies! Paldies, Veronika! Tagad Šāks kundze. Thank you, President. As... Paldies, priekšsēdētāji. Kamēr mēs šeit eh, stāvam, Ērģiptes tauta iziet ielās vislielākās politiskās demonstrācijās, kas jebkad ir bijušas šajā valstī, situācija ir ārkārtīgi saspringta. Valdība nedrīkst sarīdīt cilvēks vien pret otru. Eh, vārdarbības sadursmes un īpaši pilsoņu kārs nedrīkst tikt pieļauts. Prezidents Mursi un ārā, eh, musulmaņu brālība iet iepriekšējās diktatūras koruptajos pēdās. Uh, Eh, minoritāšu tiesības ir eh, samazināts, eh, pilsoniskā sabiedrība ir ierobežota, kriminalizēta, ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies, situācija kļuvusi neciešama. Mursi ir zaudējis leģitimitāti, kas reiz viņam bija daudz eģiptiešu acīs, ir ļoti bēdīgi redzēt, uh, ir ļoti iedrošinoši redzot, ka daudz eģiptieši saceļās pret šādu diktatūru, iestājas par brīvību. Demokrātija ir vairāk nekā viens cilvēks, viena valsts. Un arī Eiropai ir jādara savs. Tik tālu e, šie solījumi vairāk par vairāk skan tukši, tie ir tukši solījumi. Neatkārtosim pagātnes kļūdas, e, sniegsim roku palīdzībai Eģiptei spēcīgāk, drosmīgāk, eh, lai novērstu vārdarbību, lai nodrošinātu iekļaujušu dialogu, eh, pārēju uz brīvām, godīgām vēlēšanām, jaunu konstitūciju, ekonomisko atlapšanu, nepieciešamām reformām, cienot visu eģiptiešu brīvību un tiesības. Mums jādara viss, kas ir mūsu varā, lai piedāvātu demokrātisku perspektīvu lielai eģiptiešu jaunai paudzei, kurai ir nepieciešama perspektīva un uh, Eh, kas raugās uz Ēģipti. Mēs varam šīs vēlmes izpildīt. Paldies Hākis kundzei, un tagad zaļo vārdā divas minūtes eh, Sargentīnī kundze. Paldies priekšsēd. Īsi pēc eh, Mursī kunga spēkā stāšanās es viņu uzaicināju šurp uz šo plenārsēžu zāli. Diemžēl tas vēl nav noticis, un ņemot vērā e, situāciju attīstību pēdējo dienu gaitā, e, arī nedomāju, ka tas vairs notiks. Ļoti žēl, jo mums ar viņu būtu varējuši būt labs debats, tāpat kā mums bija vakardien ar premjeru Orbānu no Ungārijas Morsī. E, nerādīja sevi no vislabākās demokrātiskās puses, viņš sagrāba papildus pilnvaras pieņēma ierobežojošas likums, ierobežoja reliģisko brīvību. Mēs bijām Kairā, ES Eģiptas uh, rīcības grupas ietveros, vienmēr esam pulējušies atbalstīt uh, Eģipti uh, ekonomiski un tās demokrātisko attīstību, un pat labāk šie līdzekļi ir iesaldēti, bet tie būs pieejami vēl nākotnē. Kā mums tagad reaģēt? Ir jābūt drīzām jaunām vēlēšanām un varbūt arī uh, parlamentu vēlēšanām, varbūt arī prezidenta amatu vēlēšanām. Bet mums ir jābūt neatlaidīgiem visu laiku, jo salafisti vēlēšanās uh, saņem otro lielāko balsu skaitu. Kurā virzienā ies uh, vīlušies Morsi atbalstītāji? Dažreiz šķiet, ka parlamentā uh, Eh, valda uzskats, ka tie visi kļūs startautiskās liberāļu organizācijas biedri. Eh, taču varbūt, ka konservatīvas domas ņems virsroku, kas sieviešu un mazākumu grupu eh, tiesībām nebūtu nenāks pa labi. Tie, kas sauca debatēs atskāpsimies no Ēģiptes, nedosim viņiem naudas, uzstādīsim viņiem noteikumus, starp citu mēs sen jau darām. Tie visiem ir jāsaprot, ka uh, šai valstī jāpalīdz eh, eh, nodrošināt šo pārējais procesu uz veselīgu demokrātiju. Jo viena lieta mēs zinām skaidri, ka demokrātiskā valstī prezidenta neievēl armijas pārstāvi. Paldies, Judīte! Un tagad ECR grupas vārdā divas minūtes runās dr. Stanoka kungs. Priekšsēd. Diez vai ir jāatkārto, ka situācija Eģipte ir ļoti saspringta un e, situācija attīstās no stundas uz stundu, e, armijas noteiktiem ultimātam tuvojoties beigu termiņam, armijas tanki ir izbraukši ielās. Taču ir arī jāatcerās miljoniem eģiptiešu, kas nekad nav zaudējuši savu sapni par Eģipti, e, labklājību, ņemot vērā visu šīs desmit gadus, kad bija Mubaraka diktatūra un tirānijas vara. Uh, Un tagad uh, Mohamed Mursī uh, vājās uh, valdīšanas laikā. Pirms dažiem mēnešiem es šeit uh, argumentēju, ka revolūcijas ir pārējais process, nevis transformācijas process, un ka varbūt drošība, uh, stabilitāte uh, tik ātri nebūs gaidām. Morsī kungs ir savu starptautisko partneru un vēl daudz svarīgāk savas tautas uh, uh pacietīgi pārbaudīs līdz uh, galējiem. Uh, Un miljoniem eģiptiešu, kas ir izgājuši ierās, viņi tiecas pēc labākas dzīves, balstoties uz pamattiesībām. Mursī intereses ir ar sektantisko islamistu brālību, nevis ar visu Eģiptes tautu. Sieviešu un minoritāšu tiesības, īpaši uh, apspiesto kristiešu koptu, uh, situācija ir pasliktinājusies. Eh, pilsoniskās brīvības ir iegražots. No prezidenta puses, kas reiz uh, centās uh, iegūt uh, vis tās pilnvaras, kur pat pre, Mubāraks neuzdrošinājās sagrāt. Tagad mums ir jāatbalsta buntinieki, kas prasa jaunas vēlēšanas, bet arī jāaicina uz protestiem, kas ir nevardarbīgi. Pagājušā naktī bija sadursmes starp pro-Mursi, Mursi atbalstītājiem un viņu pretniekiem pie Kāras universitātes eh, vismaz 16 eh, miruši un eh, simtiem ievainot. Taču Mursi jāatstāja amats, jo Eģipte ir pelnījis daudz ko labāku. Paldies, Tānoka kungs! Un tagad pusotru minūtu stāsies Vilijas Maiers. Paldies, priekšsēdētāji! Nākamās stundās būs izšķirošas. Mums ir jāraida skaidrs vēstījums, kam? Galvenajam darbonim proti Eģis tautai. Miljoniem cilvēki ir izgājuši ielās, armija ir tankus ielās izsūtījusi, uh, apraides stacijas ir okupētas, un apredzes kanāliem ir jānostājas tautas pusē. Neviens nedrīkst būt nostāties pārtautai. Armijai ir jāuzņems garantija, ka tautas prasības tiks izpildītas. Tamarota ir šī dumpnieku kustības, kas ir 22 miljonu uh, parakstu savākus priekšlaicīgām valsts prezidenta vēlēšanām. Šai pārējai ir jānotiek. Dāmas un kungi, Tahrīra revolūcija un šī jaunā revolūcija, tās ir universāls revolūcijas ar universālām prasībām. Te netika kas šķeltniecisks, kas reliģisks e, prasīts nevienā gadījumā. Un tagad kā ar burvju noiņi ir noticis tā, ka šīs revolūcijas, šo revolūciju priekšgalā nostājas musulmaņu brālības pārstāvi. ASV un ES ir kļūdījušās Mums šķita, ka notiek savādāk, taču tagad ir runa par konstitucionālu procesu, kas ir nepieciešams, un mums ir nepieciešams laicistiska, eh, ne, laicistiska nereliģiska konstitūcija. Paldies, Maier kungs, un tagad EFD grupas vārdā uzstāsies Bastians Belders, lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs. Kad šodien no rīta runāju ar uh, personu, kas man informē. Viņš man teica, uh, ātri jāpaskatās, uh, cik šonakt Kairā ir gājuši bojā cilvēki. Viņš dzīvo Kairā. Es pirms stundas ar viņu atkal sazvanīju. Un arī viņa citi paziņas ir šokēti par to, ka šo lielo uh, demokra, uh, demo, uh, demonstrāciju laikā nav nekādas uh, policijas klātbūtnes, bet gan vairāk redz uh, armiju. Esmu pats norūpējies un arī man draugi Eģipte ir norūpējušies. Mēs redzam, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Un visa tā pamatotā kritika, kas ir vērsta pret uh, prezidentu Mursī kungu, kā arī jautājums, vai viņš tiešām uh, atkāpsies šie jautājumi jāvērtē, bet tāpat arī uh, ir jautājums par to, vai tauta var ko jaunu uh, radīt, ievēlēt, jo cik es zinu, tad eh, Ēģiptes opozīcija, kas ir ļoti sadrumstalota, tā nenāk klajā ar programmu, kas uh, varētu radīt labāku ekonomisku situāciju. Paraugoties uz uh, pēdējām aptaujām, mēs redzam, ka daudzas antisalafistu partijas drīzāk varētu gūt vairākumu. Mūsu pēdējā uh, cerība ir, ka tiks novērsts asiņains pilsoņu karš paraugoties uz Ēģiptes pēdējo pagātni, neesmu tik drošs, ka to var novērst. Paldies tagad uh, Obermaier kungs. Paldies priekšsēdētāj kungs. Uh, Obama uh, saka Morsī, ka ir jātavinās demokrātija uh, demokrātiem un demonstrantiem Norsīkungam un arī Eštons kundze uzstājas uh, tādā brīdī. Bet demonstranti uh, cīnās par demokrātiju pret Mursi diktatūru. Pēdējos gados vairāk nekā miljards eiro uh, ir iztērēts no EE e puses, uh, lai uzlabotu demokrātiju un cilvēktiesības. Tas taču ir uh, ārkārtīgi daudz, un Van Rompēkungs sola vēl 5 miljārdus. Mēs nevaram uh, to izprast. 60% no naudas nonāk tumšos kanālos. Kairā, acīm redzot, nav intereses uh, īstenot uh, ES e procesu. Viņi nevēlas neko. Uh, lai viņiem diktētu, bet naudu vēlas. Tādēļ jāsaista finanšu palīdzība ar skaidriem noteikumiem, un kas tos nepieņem, tam nav uh, eh, nekāda tiesība uz uh, naudas līdzekļiem. Paldies! Paldies eh, Maier kungam un tagad Leškevičus kungam uh, dodu vārdu. Viņš varēs reaģēt uh, uz. Uh, frakciju runātāju pausto viedokli. Ministra kungs, jums vārds. Uh, thank you. Paldies. Priekšsēd. Mm, esmu priecīgs par debatu, kas mums e, bija īpašajā izšķirīgā, svarīgā brīdī, kad Eģipte saskarās ar nopietniem izaicinājumiem. Nākamās dienas visticamāk būs izšķirošas, kā jau es sacīju priekš. Mums ir jābalstās uz skaidriem principiem un vērtībām. Šeit nav runa par mākslīgi noteiktiem termiņiem no vienas vai otras puses un atbalstīšanu vienai vai otrai pusē. Tātad paldies visiem, kas piedalījās debatēs, Sala Frankas kungam, De Kaizeres kundzei, Schākas kundzei. Brantners kundzei, Tānoka kungam, Mājer kungam un Obermājer kungam. Var jums teikt, ka mūsu e, situācijas analīze par situāciju ir tāda, ka Eiropai nav cits izvēles, kā turpināt strādāt ar Eģiptu kā ar savu partneri. Visbeidzot, tikai eģiptieši varēs eh, savus valsts un tautas nākotni izvēlēties. Īpaši ievēlētai valsts vadībai ir pienākums uzkla, ieklausīties tautas balsī un uzsākt plašu dialogu ar visām pusēm. Vislielākais draudz Eģiptei ir šķelšanās un polarizācija. Politiķiem jānodrošina, ka Eiropas pilsoņu prasības un uh, ambīcijas tiktu apmierinātas dialogā un kompromisa ceļā. Jāuzsver nepieciešamība iespējami ātrāk atgriezties pie dio, uh, demokrātijas ar dialogu un vēlēšanu noturēšanu. Jāpieliek visi pūliņi, lai iekļaut visus politiskos spēkus procesā, lai izvairītos no vardarbības. Un mēs no savas puses turpināsim, un augstā pārstāve turpinās iesaistīties visos līmeņos, lai skaidri paustu, ka Ēģiptes tautas balss ir jāuzklausa un mierīgam pārējais procesam jāturpinās. Paldies, ministra kungs! Un tagad es gribētu teikt, ka mēs esam saņēmuši sešus rezolūciju projektus no EPP, GUE, S un D, ECR, Zaļo un Aldes puses. Balsojums būs rīt pulksten 12.